Good evening. Dear ladies and... Labvakar, dāmas un kungi. Lūdzu, ņemiet vietas, lai mēs varētu sākt mūsu kopīgo trīs komiteju sanāksmi. Attīstības, eh, cilvēktiesību un ārlietu komiteju sanāksmi. Godāmie kolēģi! Labvakar visiem! Sāksim mūsu kopīgo sanāksmi. Man ir liels gods eh, kopīgi ar eh, savām kolēģiem Lindu Makeivenu, kas ir attīstības komitejas priekšsēdētāja, un Elēnu Valenciānu, kas vada cilvēktiesību apakškomiteju, vadīt šo sanāksmi, kuru mēs notaram katru gadu ar eh, Saharu balvas laureātiem. Uh, Man ir ārkārtīgi liels prieks šodien sveikt mūsu vidū Nadiju Muradu. Hamia, Lamia Hai Bashar. Un Lamju Hai Bashar. Both the 2016 Sakharov kuras abas ir 2016. gadā Saharu balvas ieguvējs. Es gribētu sveikt arī vēl vienu kandidātu, proti Mustafu Džemilevu. Kandid, uh, eh, Kandindar, the other finalist was... Kants Tundars, vēl viens kandidāts. Um, arī gribēja ierasties uz šīs dienas sanāksmi, bet viņam radās problēmas ar transportu. Cerams, ka viņš ieradīsies vēlāk. Džemīlo kungs, jums ir pieejams tulkojums Krievu valodā, vai viss kārtībā? Džemīlo kungs, jums būs iespēja īsi izteikties mūsu sanāksmes beigās. Tāpat gribētu sveikt mūsu vidū mūsu kolēģi Deividu Kembelu Banermanu. Viņš vada delegāciju attiecībām ar Irāku, un tā ir valsts, no kuras nāk abas mūsu laureātes. Gribētu atkārtināt, ka Eiropas parlaments piešķir Saharova balvu par domas brīvību kopš 1988. gadā individiem vai organizācijām, kas ar savu rīcību, domām un liecībām uh, atgādina, cik būtiski ir nodrošināt demokrātiju un cilvēktiesības un pamatbrīvības visās valstīs. Gadu gaitā šī balva ir kļuvusi par mūsu kopīgo visu iesaistīto pušu apņēmību nodrošināt un aizsargāt cilvēktiesības. Tāpat arī tas ir pierādījums mūsu atbalstam visiem, kas cīnās par brīvību un cilvēktiesībām pasaulē. Uh, Pasaulē vēl ar vienu ir daudz vietu, kur cilvēkiem un grupām ir jācīnās par šīm pamatbrīvībām, par iespēju noteikt savas dzīves un nākotni. Šī cīņa, kas turpinās tik daudzās vietās uz zemeslodes, norāda, cik ļoti dārgs un svarīgs ir cilvēktiesība ietvers un cik viegli to var satriekt. Šādos grūtos laikos, kad mēs saskaramies ar vienu krīzi pēc otras, sākot ar bēgļu krīzi un beidzot ar terorismu, mums ir jāsaprot, ka mēs nevaram likt uz kārts cilvēktiesības, par kurām mēs tik ļoti daudz esam cīni, cīnījušies. Gudējumie kolēģi, šodien mēs godināsim Sahara balvas ieguvējs Nāģi Muradu un Lamiju Hadži Bašāru. Kopā ar viņām mēs godināsim arī visus tos cilvēkus, kas katru dienu cīnās um, savās kopienās vai arī plašāk, lai aizsargātu cilvēktiesības, tādējādi piešķīrot tām to universālo raksturu. Like the... Tagad es eh, došu vārdu savai kolēģei Elēnai Valenciāno. Viņa ir eh, cilvēktiesība apakškomitejas priekšēdētāja. Lūdzu, Elēna. Paldies. Paldies visiem, ka kas varēja šodien ierasties. Paldies visiem, kas uh, atbrauca līdzi šīm sievietēm. kuras Eiropas parlaments ir atzinis par Saharova balvas uh, ieguvējām. Šeit uh, mēs gribētu godināt uh, visus jezīdus, kas cīnās šajās uh, teritorijās Irākā un citās valstīs tojos austrumos. Šie cilvēki visu laiku ir vajāti un vēsture eh, tagad šiem cilvēkiem ir sagādājusi vistumšākās tās lapuses. Mēs redzam, ka šeit atkal varam runāt par genocīdu 21. gadsimtā. Daesh, kas ir uh, izvērsusi teroru šajā valsts daļā, ir ar izteikti lielu nežēlību vērsusies pret iezīdiem. Mēs eh, redzam, ka šie cilvēki ir ļoti cietuši, un šīs abas sievietes ir liecinieces eh, milzīgai nežēlībai, kas ir vērsta pret šo kopienu. Viņu ģimenes eh, lielākoties ir iznīcinātas. Viņas ir tikušas pakļautas fiziskām un psiholoģiskām ciešanām, un tās pat ir grūti aprakstīt. Taču šodien viņas ir pie mums, viņām ir izdevies izbēgt un nokļūt Eiropā, un viņām ir izdevies veidot savu dzīvi no jauna. Šī balva netiek piešķirta par viņu ciešanām, tā tiek piešķirta par viņu drosmi. Uh, Tāpat šī balva netiek piešķirta upuriem, bet gan šo sieviešu spējām atkal piecelties kājās. Un tas nozīmē, ka mēs šo balvu piešķiram arī tūkstošiem citu sieviešu visā pasaulē par godu šīm sievietēm, kas uh, ir pakļautas, jo īpaši lielai vardarbībai uh, Ziemeļ Irākā. Uh, Tieši tāpēc mēs šogad Saharo balvu piešķiram šīm sievietēm, jo šīs sievietes ļoti bieži tiek aizmirstas. Mēs vēlējāmies piešķirt šo balvu Nadjai un Lamijai, tāpēc, ka viņas ir uh, īpašas sievietes, viņām ir izdevies pārvarēt uh, šīs uh, lielās ciešanas, lai cīnītos par citām līdzīgām sievietēm. Uh, Šīs sievietes par, pierāda milzīgo drosmi un uh, spējas pārvarēt bailes un traumas. Tagad viņas ir kļuvušas par balsi, lai cīnītos par to, ka nevienai sievietē vairs nevajadzētu piedzīvot kaut ko līdzīgu. Lielas paldies, Elēna, ka atgādinājāt mums par to, kas ir noticis un kāpēc mēs piešķiram šo balvu šodien. Jums abām es vēlētos teikt, ka parlaments jums piešķir šo balvu tāpēc, ka jums bija jāizcīna ļoti grūta cīņa. Jūs cīnījāties par savu cieņu un vienlaicīgi arī par cilvēktiesībām. Bez liekas kavēšanās man ir liels gods dot jums iespēju uzrunāt uh, mūsu komitejas. Kas izteiksies pirmā? Muredas kundze. Hadži Bašārs kundze, lūdzu. بۆ هونیرۆل vê دەرێن ماوجودن وش بۆ vê خەڵاتی I thank you very much.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 Vēl ar vienu ir 3500 sieviešu un bērnu, līdzīgi kā es, kas vēl ar vienu ir uh, aizturēti. Uh, uh, Mūsu kopienai ir vajadzīga starptautiska drošības zona. Mēs un kristieši Irākā, tāpat kā citas minoritātes Irākā, patiešām vēlas šādu drošu zonu. Uh, Mēs nevarēsim atgriezties savos reģionos, ja šāda zona netiks izveidota ar jūsu atbalstu. وزلامد ما بكوجن زاروكن ما عقلوان بغايرين بمنصر الدين خوا we cannot return back to our uh... mēs nevaram atgriezties um, savos reģionos bez šāda atbalsta jo mēs vēl ar vienu riskējam ar to, ka mūs nogalinās, ka mūsu sievietes izveros, mūsu bērniem tiks smad skalotas smadzenes bez jūsu atbalsta. بهزارة كتد وكم هينا نبس أزم وهكناديا بتنيا بهزارة وكم هينا بيهات يكرن I am one of the Yazidi girls. Esmu viena no jezīdu meitenēm, ko uh, islāmskās valsts grupējums pavērdzināja. Uh, Ir simtiem līdzīgu meiteņu Nadjai un man, un tās visas ir liecinieces eh, šīm šausmām, ko uh, izmāskās valsts grupējums mums lika piedzīvot. The Zakharov uh, prize is a big uh, Saharova balva ir eh, ļoti nozīmīga mums abām, bet šī balva nav piešķirta tikai mums. Šī balva ir piešķirta visām meitenēm un sievietēm, kas ir kļuvušas par islāmskās valsts grupējuma upurēm. Uh, uh, Vēlējos pieminēt vēl ko. Pēc Šingaras atbrīvošanas ir atrasti masu kapi, un neviens par tiem nerūpējas, nevienam neinteresē šie nogalinātie cilvēki. You... Esmu jums pateicīga par šīs balvas piešķiršanu, bet es ceru, ka jūs palielināsiet palīdzību uh, manas kopienas cilvēkiem. Uh, mūsu sievietēm un meitenēm, kas ir uh, pārdzīvojušas šīs šausmas un kas pašlaik uh, dzīvo Kurdistānā ļoti sliktos apstākļos bēgļu nometnēs. Also, uh, Tāpat jezīdiem, kas dzīvo Šingarā, kas dzīvo ļoti sliktā situācijā, kur bērniem, piemēram, nav iespējas apmeklēt skolu. Es ceru, ka jūs palīdzēsiet atjaunot šīs teritorijas.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 Like es vēlētos jums visiem pateikties par to, ka esat ieradušies. Paldies par atvēlēto laiku. Paldies eh, visiem parlamenta deputātiem, kas nav aizmirsuši, ko islāmskās valsts grupējums mums ir nodarījis un kas mums ir snieguši savu atbalstu. Europe, کارم دنگ خواب گهیم هر جهه که کسانی مه هزار و ست کچ کجن زارو کرا شعلاجة نفسي وجسدي رب وطريقي مكاري زركب مش عالمي رب بانجري من داعش بيجم Before I start, I would like to thank the state. Sākumā es vēlētos pateikties Bādenes Virtenbergas reģionam, kas ir devuši iespēju daudzām sievietēm, kas ir palīdzējuši uh, viņām um, atgūties un kas uh, ir ļauši arī man darīt darbu, ko es pašlaik veicu. I think uh, not many people in the world. Domāju, ka daudzi cilvēki pasaulē īsti neapzinās, kas ir islāmskās valsts grupējums un ko tas dara. The... Islāmskās valsts grupējums neslēpja to, ko tas dara. Šie noziegumi tiek uh, veikti publiski, un šie noziegumi tiek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 Divu gadu laikā mēs esam zaudējuši ļoti daudz. Mēs esam zaudējuši materiālā ziņā, piemēram, tempļus, dažādas svētās vietas, kas ir iznīcinātas. Nu Not many Yazidi families were spared from this. Uh... Ļoti eh, daudzas iezīdu ģimenes ir cietušas, gandrīz visas ģimenes ir zaudējušas vismaz vienu vai divus ģimenes locekļus, vai nu tie ir nogalināti vai arī pavērdzināti. Work, uh, to... Sāku šo darbu pirms gada, kad ierados Vācijā, uzrunāju ANO drošības padomu.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 Esmu skatījusies viņam tieši acīs un stāstījusi par tūkstošiem sieviešu, kas ir pārdotas, kas tiek izvarotas, kas tiek tirgotas. Es eh, runāju par šiem noziegumiem, ko ir paveicis islāmskās valsts grupējums, un dažkārt man pat negribas vairs atgriezties pie šiem uh, līderiem, tāpēc, ka man vairs negribas atkārtot to, ko jau es esmu viņiem teikusi. Ai, ka izžinau, ka izzāro, ka هەتان هەب هەموو ئەشکالەت ئەحمالکردینە و چ تەوتیق سەر نەهاتێکردن و ڕۆژ برۆژ ئەو مەقبەرە ونداد بن کە بارانێ و کە بحیوانێت کەت بن. More than 40 mass graves have been discovered. Atbrīvotajās teritorijās ir atrasti vairāk nekā 40 mazu kapi, kuros ir apbedītas arī sievietes un bērni. Bet pašlaik šie kapi tiek atstāti novārtā un tiek zaudēti pierādījumi.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 there must be a solution for all the minorities. Ir jārod risinājums visām šīm minoritātēm, ir jārada drošā zona, kur uh, šie jezīdi, kristieši un citas minoritātes varētu paglāpties. Lai aizsargātu šīs minoritātes, mums ir jārada šāda drošā zona, zona. pretējā gadījumā viņi vienkārši beigs prom no saviem reģioniem. Lazim, اضطهادکردنێ وش بەر اقتصابا ژن و کەچێ دوان بەرێ خۆ بدنە ئەوروپا و بەرێ خۆ بدنەن دەولەتێت کە قیمەتێکی بنێ. I think they should not be blamed once they leave the Domāju, ka viņus nevajag vainot tāpēc, ka viņi atstāja savus reģionus, jo viņi tur tiek vajāti, tiek sistemātiski izvaroti. Tāpēc nav brīnums, ka viņi mēģina atrast citu drošu vietu, un par to viņus nevajag vainot.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 Es domāju, ka šis gals būs pienācis tikai tad, kad viņi, būs, viņi tiks saukt pie atbildības. Džaiza Saharov, Hošek Avida, هر چادره که ایز دیال شنگاله و کردستان و لیونان و ترکیه و سوریا هر وسا خوشک ده همو ضحیت عالم همو کش و کس گلکش و ممنونه. Like es vēlētos jums visiem pateikties par Saharova balvu, jo um, Šī balva ir ienesusi laimi un prieku ikvienā teltī Kurdistānā, Turcijā, Sīrijā un Grieķijā. Un tā ir ienesusi prieku arī ikviena upura sirdī visā pasaulē. Well, that's very heartening to hear that the prize we Es arī ļoti ceru, ka piešķirot šo balvu, mēs sniedzam atbalstu jūsu kopienām. Pirms es sākšu diskusiju, gribu dot vārdu Dēvidam Kamlam Banemanam, kas vada dir, delegāciju sadarbībā ar Irāku. Un past, viņš pastāstīs mums par situāciju Irākā. Paldies! Paldies priekšēdētāji par šo ievadu. Es ļoti priecājos arī sveikt šeit mūsu viesis, kas um, viesojas parlamentā. Irākas delegācija šonedēļ organizēs formālu sanāksmi, un es ceru, ka abas sievietes arī varēs piedalīties šajā sanāksmē. Uh, kā zināms, Irāka ir cilvēces šūpulis, un Uh, Babilona, Bagdāda, Sīrijas, uh, Irākas. Uh, Irāka ir cēlusies no Mezopotāmijas vai atrodas tur, kur agrāk bija Mezopotāmija. Un, protams, ka arī kristīgās kopienas un to starpā jezīdi šobrīd piedar pie vajātajām grupām. Mēs esam dzirdējuši ļoti daudz sāpīgu stāstu. Piemēram, viena sieviete zaudēja četrus dēlus šajā karā ar eh, islāma valsti, un es noskopstīju viņai roku. Uh, situācija ir ļoti nopietna. Islāma valsts ir jāsagrauj un mēs 15 km no Mosulas redzējām šo, apmeklējām šo uh, reģionu, kur notiek uh, uh, militārās darbības. Uh, Es vēlreiz gribu uzsvērt, ka ļoti priecājos redzēt jūs šeit, vēlos jūs apsveikt ar Saharo balvas saņemšanu un ceru, ka šai, šonedēļ jūs varēsiet piedalīties arī mūsu um, formālajā sanāksmē. Well, well, Paldies! Tagad došu vārdu vispirms koordinatoriem un pēc tam pārējiem kolēģiem tautas grupas vārtā lūdzu Grība kungs. Paldies priekšēdētāji. Es runāšu poļu valodā. Ja chciałem podziękować w imieniu. Es gribētu teikt uh, paldies. Paldies tautas partijas uh, grupas vārdā drosmīgajām sievietēm, kas pārstāv iezīdu kopienu. Paldies Naģai Muradai un Lanijai Hadži Bašār kundzei. Viņas ir izcietušas eh, neiespējamā, viņš ļoti maz par sevi stāstīja, bet viņas ir zaudējušas tuviniekus, daudz tuviniekus. Notikušais nav salauzis viņas. Saharovs eh, balva ir balva par brīvām par brīvību, par brīvu domas gaitu, un tā mēs veidojām šo balvu, un es domāju, ka šī balva nevar atliecināt par visām tām ciešanām, kādas jums un jūsu kopienai ir, kādas jūs esat izcietuši. Arī visas citas reliģiozās un minoritārās grupas uh, tā sauktās islama valsts piekrojātajās teritorijās saskars ar ļoti sarežģītu situāciju. Simtiem, simtiem tūkstoši bēg, lai izvairītos no uh, spīdzināšanas, no gūsta. Šī gada februārī tāds partijas grupa iesniedza priekšlikumu par diskusijām, un mēs uh, redzam, ka šeit runa ir par eh, genocīdu. Notikušais jāizmeklē un uh, vainīgiem jāstājas starptautiskās krimināla tiesas priekšā. Ir pietiekami daudz pierādījumu. Paldies jums, paldies jums par jūsu liecībām un arī paldies, ko esat par to, ko esat darījuši. Lai uh, iepazīstinātu pasauli ar notikušo arī daudzi e, citi ir e, ļoti izcili visi tie, kas e, šeit, par kuriem tiek runāts Džans mm, Dundars, turku žurnālists, tāpat arī Mustafa Džemilevs, Krimtatāru vadītājs, ir šeit zālē. Un Varšavā nesen viņš uzstājās un. Uh, tad, kad uh, viņš uzzināja, ka viņš ir viens uh, no um, Sahara balvas kandidātiem, um, domājot par to, uh, kas tiks uh, apbalvots, viņš teica, ka noteikti šīs divas drosmīgās sievietes jāapbalvo. Un es domāju arī par šo drosmīgo nostāju uh, Mustafai Džamilevam uh, piekrīt īpaša atzinība. Sam osobiście znał. Es e, personīgi gribētu e, arī e, jūs sveikt. Un sveikt Džemiļevu kungu. Padomju laikā Krimas tatāri ļoti cieta un arī tagad saskars ar problēmām. Viņi vairs nevar atgriezties dzimtenē. Un tādēļ es domāju, ka visi tie, kas tiešām bija kandidātu izvēles šaurākajā lokā, ir ļoti nopelni bagāti. Viņi nav kļuvuši par laureātiem, bet viņi ir to cilvēku lokā, kas aizstāv tiesības uz brīvo domāšanu un arī cilvēktiesībām. Es Sveicu abas laureātes un arī visus tos, kas eh, bija šaurākajā izvēlē. Paldies! Um, Paldies! Pancērī kungs lūdzu sociālistu grupas vārdā. Jums vēl? Paldies, priekšsētājs kundze. Sociāldemokrāta frakcijas vārdā esmu ļoti lepns ka šodien varam sveikt Nadju Muradu un Laniju Hadži Bašaru. Jūs ieradāties, lai šogad saņemtu Eiropas parlamenta Saharov balvu. Es gribētu sveikt arī abus pārējos kandidātus Džanu Dundaru un Mustafu Džemiļevu. Ļoti laipni sveicu jūs. Jūs uh, daudz darat, lai drosmīgi rīkotos. Mēs esam solidāri ar jums, Nadja un Lanija. Jūs tiešām saskārāties ar ļoti šausmīgām uh, mocībām. Būtībā nevienam cilvēkam dzīvē nevajadzētu neko līdzīgu piedzīvot. Visi šeit zālē jūs abrīno. Visi apbrīna jūsu augstas morāles reakciju uz notikušie. Jūs izmainījāt upura statusu, jūs kļuvāt par uh, cīnītājiem pret uh, islāma valsts uh, vardarbību. Tā ir vara, kas uh, sistemātiski vēršas pret iezīdu kopienas sievietēm un meitnēm. Šīm uh, briesmīgā praksa sākās 2014. gada ar džinčers iekarošanu, kad tā sauktā IS e cīnītāji iekaroja Ziemeļrietam Irākas daļas. ANO izmeklēšanā ir norādīts uz to, ka Islāma valsts veids genocīdu pret jezīdiem. Tas ir kara noziegums sievietes un eh, bērni. Viņiem lika eh, skatīties, eh, kā nogalina vīriešus, un tad viņus pārved uz Irāku un Sīriju, kur viņi ir gūstā. Eiropas parlaments ir nosodījis izvarošanu kā kara līdzekļu un norādījis uz tiem šausmīgajiem notikumiem, kas ir ne tikai kara notikumi, bet arī stratēģijas daļa. Izvarošana ir kara noziegums un tā ir arī jāsoda. Gribu atgādināt, ka šī balva 2014. Mm, gadā tika piešķirta cīnotos pret līdzīgiem noziegumiem Kongo. Mums katrā gadījumā ir jācīnās par to, lai nebūtu nesodāmība attiecībā uz šiem noziegumiem mums politiskā līmenī un drošības eh, padomē aktīvāk jārīkojas, lai pārtrauktu šos kara noziegumus un lai vainīgo, vainīgie stātos starptautiskās eh, tiesas priekšā. Jūs runājat par masu a, eh, kapiem, gribu teikt, ka ceturtdien priekšpusdienā parlaments pieņemts a, ar a, steidzamo jautājumu rezolūciju par masu kapiem Irākā, un tas parāda mūsu uh, uh, aktīvo rīcību. Vēlos vēlreiz uh, sveikt Saharova balvas laureātes, uh, cienot jūsu drosmi, un šī balva padarīs jūsu cen, uh, cīņu vēl redzamāku, jo jūs runājat jezīdu uh, kopienas sieviešu vārdā kopumā. Paldies! Um, thank you. Paldies! Čārlis Tanaks lūdzu, ECR, paldies. Ļoti silti vēlos jūs sveikt. Vēlos sveikt mūsu abas uh, apmeklētājas, gan Murādas kundzi, gan Haģī Bašāras kundzi. Un priecājos arī redzēt Džamalieva kungu. Man līdz šim nav bijis iespējas pateikt viņam paldies par to, ka viņš uzstājās mūsu grupā pat, pateikt paldies par to, ko viņš dara Krimas tatāru labā. Un abas mūsu vieses, kas pārstāv jezīdu eh, na, nacionālo minoritāti, ir saņēmušas šogad Saharova balvu. Un kā teica Dēvids Kambels Banemans, pirms gada man bija iespēja arī viesoties eh, Kurdistānā, Irākā, un Es vadīju šo delegāciju un kā ar H vadītājs Barģānī, ja es pareizi uh, sapratu runājot ar viņu, tad jezīdi uzskata, ka viņi ir cēlušies no senās kurdu civilizācijas Un, un Barzānī kungs lūdza veikt lobēšanas darbu uh, sevišķi apvienotās karalistes valdībā, lai šis jautājums nezaudētu aktualitāti arī drošības padomē, lai par to iestātos arī uh, Anglijas pārstāvis, lai šī cīņa ar uh, Eh, islama valsti būtu efektīvāk un par noziegumiem tiktu saņemts sots. Mums apzinoties kopīgo atbildību par jezīdu likteni, man diemžēl jāatzīst, ka īpašu atbalstu es nesaņēmu. Uh, un es ceru, ka šī balvas piešķiršana spēs kaut ko mainīt, un arī Londonā domas mainīsies tāpat kā drošības padomē ANO. Pārēj, pēdējo divu pāris gadu laikā es esmu ticies ar vairākām jezīdu delegācijām un grupām, ticies arī ar jezīdu pešmergas uh, cīnītājiem. Uh, kas uh, um, uz savas ādas ir izjutuši, ko nozīmē cīņa ar islāma valsti, un cilvēki ir tikuši pakļauti uh, gan seksuālai verdzībai, gan masu uh, slepkavībām. Cilvēki ir pieredzējuši tādas šausmas, kas nav bijušas pieredzētas kopš otrā pasaules kara. Uh, un abas laureātes arī ir cietušas no islāma valsts eh, nelietībām, un es ceru, ka jezīdu kopienas uh, problēmas gūs, atradīs dzirdīgas ausis visā pasaulē un arī, protams, Eiropā. Un arī šobrīd, kad mēs runājam gan Rakā, gan Mosulā, gan citās vietās, kur islām valsts, kuras islām valsts ir ieņēmusi, varas darbi turpinās un tā saucamā islāma valsts, pret kuru cīnās tā saucamā starptautiskā koalīcija, mēs redzam, ka uh, ir iespējams darīt to, lai šī uh, militārā grupa tiktu atstumta. Paldies! Tagad lūdzu Alde. Nikarīdā Nadijā. Paldies, priekšēdētāji! Mīļā Nadja, mī, mīļā Lamija, es ļoti priecājos jūs sveikt mūsu vidū. Es apsvē, apsveicu jūs, mums tomēr izdevās uh, lai beidzot nonāktu līdz šim brīdim, bija jāizdara liels darbs. Nādija, es atceros, kad mēs tikāmies pirmo reizi, tas bija februārī Briselē, un uh, tavs uh, stāsts un arī tava apņēmība mani ļoti ietekmēja. Pēc tam mm, es iepazinos ar Lamiju Strasbūrā, man mūs iepazīstināja Veidenhalcer kungs. Uh, un es esmu cilvēku tiesību apakškomitejas vicepriekšēdētāja. Nādja, kopš es uh, esmu ar tevi iepazinusies, es apzinos, ka ir jādara viss iespējamais, lai panāktu, lai tu saņemtu Saharova balvu, jo tas ir brīnišķīgs instruments, tas iepazīstina pasauli ar cilvēka stāstu, ar to, kas ar viņu ir noticis. Uh, un tas var būt arī ļoti nozīmīgs impuls misijas īstenošanai un arī, protams, eh, taisnīgas tiesas panākšanai starptautiskajā krimināla tiesā par izdarītajiem noziegumiem, ko veikusi Islama valsts. Mēs dzirdam, mēs esam uzklausījuši jūsu stāstu, ko vispār grūti iedomāties. Uh, kādas ciešanas tās ir bijušas. Un uh, par genocīdu ir jāceļ prasības starptautiskajā krimināla tiesā, par to nav šaubu. Eiropas Savienība to ir veidojuši tautu likteņi, tajā ir apvienojušās tautas, kas daudzus gadus ir bijušas uh, karotāju pusēs. Un es domāju, ka pienāks reiz arī diena, kad uh, suverēna tiesa notiesās uh, tos, kas ir izdarījuši noziegumus. Šis parlaments ir Saharova balvas tā kā uh, sirds un mēs iestājamies par cilvēktiesību ievērošanu, un jūs, Nadja un Lamija, simbolizējat šīs vērtības Eiropas acīs, bet noslēgumā es gribu pateikt, ka es izjūtu tad lielu pienākumu apziņu attiecībā uz jezīdu kopienu. Un varu apliecināt, ka turpināšu aktīvi strādāt un, protams, esmu arī gatava sniegt nepieciešamo atbil, atbalstu prasības celšanai tiesā Hāgā. Liels paldies par jūsu uh, neatlaidību, par jūsu varonību. Mums ir vajadz vairāk Nadju, Lamiju un vairāk Saharavam līdzīgi cilvēku. Paldies! Thank you. Paldies. Tagad gojas vārdā lūdzu. Priekšsēdētājs kundze. Un reiz gribētu sveikt jūs, priecājos jūs šeit mūsu vidū redzēt. Šonadēļ, lai saņemtu Saharova balvu, es gribētu arī kā citi uzsvērt uh, šīs nedēļas nozīmīgumu un uh, uzsvērt arī Džan Dundara uh, un arī Mustafa Džemiļeva nopelnus, jo es tiešām domāju, ka visi bija pelnījuši Safaro balvu. Bet, uh, nu, protams, ka visam ir iemesls jūs trīskāršā apmērā visas, pār, visas grūstības pārcietāt, jo esat sievietes, uh, uh, jo uh, pārstāvjat iezīdu kopienu un uh, neatkārtošu visas šausmas, kuras piedzīvojāt. Es domāju, tās uh, atkārtojot uh, jums, jūs vēl sāpina, tas nav nepieciešams. Uh, Jā, bija uh, genocīds, uh, noziegumi pret cilvēci, vardarbība, pazemošana, kara noziegumi. Es manas grupas eh, Eiropas kreisā vārdā gribu sveikt jūsu drosmi. To, cik eh, nozīmīgs ir darbs, lai apzinātu pagātni, lai varētu atbrīvēt eh, tos, kas vēl ir barbaru rokās, un arī jūsu ieguldījumu mierā Jo es domāju, ka šim uh, reģionam pasaulē ir uh, nepieciešams miers. Jāizmanto pilnīgi visi instrumenti, un tas uh, viss vēl nenoticis. Liels paldies! Sveicu jūs un sveicu jūs par jūsu drosmi, jo tas ir piemērs mums. Thank you very much. Liels paldies! Lohbīlers kundze un Hautalas kundze no zaļajiem jūs kaut kā sadalīsiet laiku. Paldies! Runāšu vācu valodā. Ļoti priecājos jūs sveikt, Murādas kundze un Hadžī Bašaras kundze, par to, ka jūs neraugoties uz savām ciešanām, neraugoties uz saviem ievainojumiem, uh, esat eh, tomēr gatavas publiski uzstāties un iestājieties par to, lai tiktu atbrīvots arī citas sievietes. Sākumā jūs pieminējāt, uh, eh, Hadžī kundze, šī parlamenta februāra rezolūcija, kurā bija runa par situāciju Irākā, un tajā mēs pieprasām arī sekojošo, ja reģionā, lai reģionā notiktu politisks process, uh, Tajā politiskajā procesā ir jāatrod arī ilgspējīgs risinājums jūsu kopienām un citām kopienām. Es ceru, ka jūs tajā piedalīsieties. Murādas kundze, jūs sacījāt, ka jums ir svarīgi, lai tiktu identificēti noziegumu izdarītāji un lai viņi tiktu saukti pie atbildības. Šonedēļ mūsu rezolūcijā mēs pieprasām, uh, lai Sinģāla kalnos atrasto masu kapu pierādījumi tiktu um, apsargāti un saglabāti, lai tos varētu izmantot. Un, un es ceru, ka arī parlaments, kas ir apspriedis uh, krimināla tiesas statūtus, uh, lai šis process arī virzītos uz priekšu oficiālajā līmenī. Un tā kā es nāku no Vācijas, es labprāt uzklausīju pateicību Bādenē Virtembergai, un es domāju, ka tas ir labi, ka valsts ir uzņēmusi 600 sievietes un univer, un atbalsts universitātē, kurā var studēt medicīnu un arī uh, studēt um, to, kā jāstrādā ar cilvēkiem, kas ir ļoti traumatizēti. Tas ir viens solis šajā visā procesā, tikai viens no palīdzības veidiem tieši medicīnas jomā. To es vērtēju pozitīvi. Paldies! Es arī vēlos sveikt Naģu Murādu un Lamiju Haģi um, mūsu komitejā. Mūsu komiteja apsprieda jautājumu par to, kā islama valsts noziedznieks saukt pie atbildības, un viena no iespējām bija tāda, ka varbūt mums ir jāraugās uz ekstremitāti teritoriālo tiesvedības risinājumu vai iespēju. Un kad cilvēki, kas ir radikalizējušies un pēc tam atgriezušies savās valstīs, varbūt jāsāk ar tiem, ar to saukšanu pie atbildības. 104 parlamenta deputāti uh, adresēja Mogherīnī kundzei vēstuli, kurā lūdza raksturot to, kam jūs esat izgājuši cauri, kā genocīdu. Un neesam vēl līdz šim, tas notika septembrī, bet līdz šim neesam saņēmuši atbildi. Un Es ceru, ka šis ļoti smagais jautājums tomēr tiks virzīts uz priekšu un noziedznieks saņems pelnītu sodu. Paldies! Fabio Castaldo, lūdzu. Thank you very much, Madam Chair. Paldies, priekšsādātāji. Posso che condividere. Arī es gribētu teikt. Uh, Vissirsnīgākos apsveikumu vārdus jums. Sveicam jūs par to, ka šodien ieradāties pie mums. Vienlaikus gribu arī uzsvērt Mustafas Džemīleva un Džana Dundara nopelnus. Džans Dundars bija mūsu atbalstītais kandidāts. Uh, bet viņš nevarēja šodien ierasties, jo viņa aizkavēja ļoti nozīmīgi darbu Turcijā. Jūs stāstījāt par seksuālajā paverdzināšanu. Ļoti grūti šāds stāsts ir uzklausīt, bet nu, nabadzība, resursu trūkums un uh, lielie riski, ar kuriem uh, jūs saskaraties, uh, tie ir ļoti sarežģīti apstākļi, taču Tāpat arī klusēšana un noklusēšana ir ļoti sarežģītas lietas eh, arī starptautiskā līmenī un ilgi jezīdu uh, eh, dramatiskā situācija bija tā, ko viņi piedzīvoja, bet uh, kaut kā tā netika pasvītrota, tā kā tas uh, pie darētos pārāk nekā 3000 sieviešu un bērnu. Tie, kas ir Daesh rokās, tas ir apkaunojums cilvēcei Ģimenes ir pazemotas, ļoti smagas citas problēmas, un tāpat arī jāsaka, neesam visu izdarījuši, kas būtu bijis iespējams. Šī balva ir nozīmīgs solis pareizajā virzienā. Bet ja mēs tiešām gribam dot atbildi, tad no vienas puses jārīkojas tieslietu jomām. Daudz no mums jau teica, ka rezolūcija par masu kapiem tiks pieņemta un tāpat arī jāsauc pie atbildības tie, kas ir no, izdarījuši smagos noziegumus, un tas ir iespējams tikai tad, ja starptautiskā sabiedrība to kopā vēlas. Un no otras puses atkal atjaunošanas darbs un riski, ar kuriem jūs saskaraties atgriežoties. Uh, jūs zinat, ar kādiem apstākļiem jūs saskarsieties, ja atgrieztos. Un nozīmīgākais ir tas, lai būtu atgriešanās pie e, normālas situācijas, lai bērns maidītu, lai varētu spēlēties. Un es gribētu, lai mēs kā parlaments īstenot spiedienu uz mūsu valdībām, lai tās aktīvāk rīkotos, ir nepieciešama griba lai mainītu situāciju. Visādi citādi nebūs miera ne Sīrijai, ne jums. Un paldies par jūsu centieniem. Paldies, ka ieradāties un cīnīties par citiem upuriem. Šādā veidā cilvēki var paceltu galvu, iet pa dzīvi un ne tikai būt upuriem. Thank you. Lielas paldies. Un tagad Laurenciju Rebēgā, ENF grupas vārdā. Doamnă președinte, doamnelor și domnilor, dragi oaspeți. Paldies, dāmas un kungi dārgie viesi. Šodien notiekošais pierāda Eiropas parlamenta īpaši iesaisti, un tas ir vairāk nekā tikai svinīgs notikums. Saharova balva ir visu Eiropas deputātu veikums un godina to cīņu, kas ir aktīvi iestājušies par cilvēktiesībām ļoti atzinīgi vērtēju to, ka 2016. gadā šī balva tiek piešķirta Nadijai Muradai un Lanijai Hadži Bašar. Viņu cīņa parāda vienu no lielākajām problēmām, kāda šodien ir. Tā ir pavērcināšana un cilvēka tirdzniecība. Tāda ilgi ir bijusi, taču rietumu sabiedrība to ilgi ignorēja vai nepareiz novērtēja. Mēs domājam, ka civilizācija un humanisms pats īstenosies bez aktīvas darbības. 21. gadsimta otrajā gada desmitā redzam terorismu un šausmīgus noziegumus, kas kļūst aizvien uh, plašāki. Nonāvēšana, izvarošana, pavērdzināšana, tas bieži notiek it kā reliģijas vārdā. Uh, Tagad notiek cīņa, cīņa starp civilizāciju un barbarismu. Un šajā cīņā upuri ir uh, mierīgi, uh, mierīgi dzīvojušie cilvēki. Nadja Murad un Lanja Hadži Bašar ir varonis, kas cīnās par humānismu. Un neviens nevēlas maksāt to cenu, kādu viņas jau par savu brīvību ir maksājušas. Tāds kā jums varbūt ir desmit simtiem tūkstoši cilvēkus, kas pasaules dažādos stūros ir cilvēku tirdzniecības un paverdzināšanas upuri. Mums jāpārtrauc šī situācija. Domāju, ka mums ir pietiekami daudz spēka, un tas ir arī mūsu pienākums, lai labāku pasauli atstātu aiz mums. Un nevar eh, pret visu cīnīties. Eh, karš nozīmē ka nav vērtība, ka ir tikai cīņa, ka nav uh, nekādu normu. Karā ir tikai viens spēks, uh, spēcīgā spēks. Un uh, cilvēki, uh, mēs redzam, ka, cil uh, ka konflikti ir uh, tieši šajās jomās uh, īpaši sāsināti. Eiropai īpaši uh, jā. Uh, uzņems atbildību. Daudz konflikti ir at, palikuši pēc koloniālās, koloniālā laika un citus ir izraisījuši mm, tādi fenomeni, kā pārāk liela iekāra uz peļņu un ir jāiet dažādi ceļi, lai pārtrauktu vardarbību. Un šādos apstākļos, kad cilvēki tiek nostādīti tik drausmīgos apstākļos, protams, ka cilvēki cīnās, cīnās līdz pēdējiem elpas vilcienam. Uh, Mums jābūvē skolas, bibliotekas, slimnīcas, un Eiropa var būt nozīmīgs aktieris cīņā pret karu. Kristīgā izpratne nes ar sevi arī miera domu. Domāju, ka mums šādā izpratnē jārīkojas. Un abas varonas, kas ir ieradušās, viņu nopelns jāuzsver, taču ir jārūpējas, lai nekad nekas līdzīgs nenotiktu. Paldies! Vēl ir pieteikšies runāt četri kolēģi, ne pieci, jo Anna ir atgriezusies. Bet jums ir jāsakās īsi, jo mums vēl ir jāuzklausa arī Džemileva kungs. Sāksim ar Terēzi Himenesu Beserilu un pēc tam Baidenholzer kungs. Ups, thank you very much. Sir. Paldies, priekšsēdētāji. Mm, domāju, ka visas Saharova balvas ir nopelnītas un tās noteikti ir piešķirtas taisnīgi, taču šajā gadījumā tās, tā ir piešķirta jo īpaši taisnīgi. Šī balva tiek piešķirta ne tikai šīm divām sievietēm, bet tā ir piešķirta visām sievietēm, kas ir cietušas no islāmskās valsts grupēm zvērībām. Neskatoties uz to, es dzirdēju, ka jūs pateicāties mums par ierašanos un par jums veltīto laiku. Īsnībā ir uh, jāpasakās jums par to, ko jūs esat izdarījušas. Tātad Šeit ir runa par tādu kā renesansi no šīs eh, traģēdijas. Mēs eh, tagad redzam, ka eh, tiek veidots kaut kas jauns. Pats svarīgākais ir tas, ka upuri ir pārdzīvojuši un uh, ir izdzīvojuši, un tas ir pierādījums, ka terorismu ir iespējams uzvarēt. Atšķirība starp parastu noziegumu un teroristisku noziegumu ir tāda, ka teroristi ir lapni par saviem noziegumiem un mēģina tos padarīt pēc iespējas publiskākus. Tieši tāpēc mums vajadzētu piešķirt vairāk balss tieši terorismu upuriem. Diemžēl mēdī ļauj vairāk izteikties teroristiem. Mēs pieņemam dažādas rezolūcijas par minoritātēm, par kristiešu minoritāšu vajāšanu, tāpat arī ir bijušas rezolūcijas par jezīdiem un par masu kapiem. Tomēr mums vajadzētu strādāt pie tā, lai šie cilvēki, kas ir spiesti bēgt no saviem reģioniem, tiktu aizsargāti. Ir jānodrošina, lai šie cilvēki varētu aizsargāt savas tiesības visur šajā pasaulē. Galu galā katram ir tiesības arī uz cieņu, lūk tādas ir šo upuru tiesības. Paldies tagad Vaidenhalcer kungs. Paldies, priekšādātāji. Es um, vēlētos jezīdu draugu grupas vārdā, kas darbojas šeit Eiropas parlamentā, sirsnīgi pateikties abām balvas laureātēm. Liels paldies arī kolēģiem par atbalstu, un es ceru, ka šis alba atbalsts turpināsies arī nākotnē, un cerams, tas būs vēl lielāks. Es ļoti labi atceros to dienu šeit, šajā zālē, kad es savas politiskās grupas vārdā varēju prezentēt šo priekšlikumu. Un tad, kad es biju beidzis savu prezentāciju, saņēmu izziņu. Un eh, proti īziņu par to, ka esmu kļuvusi par vecstāvu, man ir piedzimusi mazmeita. Un tas mani ļoti aizkustināja, jo ciešanas un prieks saplūda kopā. Es domāju, ka tā bija ļoti laba ziņa. Un es varēju, pateicoties šai elektroniskajai komunikācijai, visu ievirzīt tādā ļoti pozitīvā gaismā. 2014. gada augustā tika saņemtas traģiskas ziņas par genocīdu, par vārdarbību, kas tiek izvērsta pret jezīdu tautu. Es domāju, ka tas, ko mēs dzirdējām šodien, par to vajadzētu domāt katru dienu. Vajadzētu uh, mēģinātu palīdzēt šiem cilvēkiem atgriezties savos reģionos, vajadzētu nodrošināt viņiem šo pašnoteikšanos, šo iespēju pašiem sevi pārvaldīt, darboties kopā ar pārējiem kristiešiem, kas uh, galu galā tūkstošiem gadus ilgi ir dzīvojuši šeit. Pirms uh, trīs nedēļām es viesojos Grieķijā Un jezīdiem vēl pirms īsa laika vajadzēja dzīvot teltīs, mm, kaut gan sāka snikt, un pēc visas šīs vajāšanas viņiem bija jāatrodas šādos tik sarešķītos apstākļos. Tieši tāpēc vajadzētu vairāk domāt par šo cilvēku integrāciju. Gribētu šeit pieminēt arī lejas saksiju un uh, to, ka pilsoņiem vajadzētu vairāk domāt par palīdzību. Tāpat arī gribētu pieminēt šo organizāciju Luftbrücke, kas palīdzēja cilvēkiem nokļūt drošībā. Es Ceru, ka šāda iespēja radīsies vairāk cilvēkiem, un es domāju, ka vairāk Eiropas Savienības valstīm vajadzētu sekot Bādens Virtembergas eh, piemēram. Tāpat ir jādomā arī par mm, tiesisko noteiktību un par vainīgo saukšanu pie atbildības. Tikpat vajadzētu arī domāt par samierināšanu. Uh, vajadzētu mēģināt nodrošināt eh, šo mierīgo līdzās pastāvēšanu. Lamija man īsi pēc savas atbrīvošanas stāstīja, ka viņa vēlētos kļūt par skolotāju. Es domāju, ka viņa to noteikti varētu darīt, un proti viņa varētu visiem iezīdiem un pārējiem mācīt cilvēcību. Lielas paldies! Es jums atvēlēju mazliet vairāk laika, tāpēc, ka jūs nominējāt eh, šīs kandidātes. Tāpat arī jūs runājāt par bēgļiem, kas ierodas Eiropā. Un lūk, šie ir divi ļoti labi piemēri šiem bēgļiem, kas ir um, saņēmuši mūsu atbalstu. Thank you, Madam Chair. Uh, I... Paduktusena kungs. Paldies, priekšādātāji. Es arī vēlētos sveikt abas šīs balvas iekuvējas. Liels paldies, ka ieradāties uz Eiropas parlamentu. Liels paldies par jūsu stāstu par drosmi un cieņu, par to, ka likāt visiem mums apzināties, cik šausminoša ir bijusi jūsu pieredze. Man bija šī iespēja šī gada februārī būt um, rezolūcijas iniciatoram. Šajā rezolūcijā mēs runājām par to, ka uh, vardarbība, kas ir izvērsta pret iezīdiem un kristiešiem, ir vērtējama par genocīdu. Šī rezolūcija ir vēsturiska rezolūcija, tāpēc, ka pirmo reizi savā vēsturē parlaments atzina genocīdu, kas vēl ar vien turpinās. Pēc šīs rezolūcijas mūsu parlamentā uh, Mums, piemēram, sekoja daudzi citi parlamenti, piemēram, pārstāvju palāta, pienotajā karalistē, tāpat arī Austrālijas parlaments un uh, pārstāvju palāta un senāts uh, ASV kongresā. Pat Baltais nams sekoja mūsu piemēram un atsaucās uz mūsu pieņemto rezolūciju. Tātad tas bija patiešām nozīmīgi. Es patiešām lepojos ar to, ka katru reizi, kad esmu viesojies Irākā, tas ir trīs reizes pēdējo 15 mēnešu laikā, cilvēki ir pieminējuši šo Eiropas parlamentā pieņemto rezolūciju. Un es saprotu, ka šī genocīda upuriem tas nozīmē ļoti daudz. Tāpat es vēlētos norādīt, ka mēs nevaram šeit apstāties. Mums ir jādara vēl vairāk. Mums ir jānodrošina, lai jūsu cilvēki kristieši un citas grupas varētu atgriezties savā dzimtenē. Mums ir jāuzņems atbildība no Eiropiešu puses, mums ir jāatvieglo jums šis ceļš un jāsniedz atbalsts. Es priecājos, ka parlamentā ir ļoti liels politiskais vairākums, kas atbalsta šāda autonoma reģiona izveidī Siņelas un Talafāras eh, teritorijās Irākā. Uh, Es vēlos jums apsolīt, ka mēs neesam pielikuši punktu šim darbam. Šo darbu mēs turpināsim, līdz jums būs iespēja atgriezties savā dzimtenē. Vēlreiz liels paldies, ka ieradāties, un paldies, ka atradāt laiku pie mums paviesoties. Paldies, Ana Gomeša. Paldies, Lamija un Nadija. Paldies arī Džemileva kungam. Paldies arī uh, Nunderā kungam, kurš nespēja ierasties. Paldies par šiem izcilajiem piemēriem par to, ka cīņa ir jāturpina un nedrīkst padoties, neskatoties uz to, kādas ciešanas tiek piedzīvotas. Nādja pateicās Vādenes eh, Virtembergeres reģionam Vācijā, kas uh, nodrošināja to, ka viņa un arī citas sievietes un bērni varēja tikt izglābtas, un ka viņām varēja tikt uh, sniegt arī iespēju atveseļoties. Gribu vaicāt, kāpēc tā ir Bādene Vīrtemberga un tā nav Eiropas Savienība. Kopā ar savām kolēģiem, ar Korneliju Ernstu un citām, uh, Es viesojos Ziemeļ-Irākā 2015. gada janvārī. Mēs runājām par šiem jautājumiem un rekomendācijām. Um, mēs runājām ar augsto pārstāvi Mogherīnī, sakot, ka šādu programmu vajadzētu izvērst Eiropas Savienībai, proti palīdzēt sievietēm un bērniem, kas vēl ar vien ir islāmskās valsts rokās. Mums ir jāvērš par labu šīs ciešanas un jāatveseļo traumas, ko šīs sievietes ir pārdzīvojušas. E, kāpēc e, mēs neesam palīdzējuši pešmergai koordinācijas darbā? Kāpēc mēs nenodrošinājam šo koordināciju, lai uh, e, Sinģāra tiktu atjaunota un lai cilvēkiem būtu vajadzīgā drošība un atbalsts, lai atgrieztos savā zemē. Kāpēc Eiropas Savienība nav vairāk runājusi par taisnību, kāpēc netiek nodota šīs lietas eh, starptautiskajai krimināla tiesai, kāpēc netiek ierosinātas lietas par noziegumiem pret cilvēci? Kāpēc jezīdiem, kas ir cietuši no genocīda, netiek nodrošināta aizsardzība, kāpēc viņi vēl ar vienu tiek diskriminēti. Es eh, to ļoti labi pieredzēju viesojoties ar saviem kolēģiem Grieķijas bēgļu nometnēs. Mums ir jāuzdiet šie jautājumi, un tas ir jādara šo eh, drosmīgo sieviešu priekšā. Viņas nav nekādas terorisma upuras, viņas ir patiešām iedvesmojoši piemēri. Uh, gan jezīdiem, gan irākiešiem, gan visām sievietēm, kas cīnās. Viņas ir izcils piemērs visai cilvēcei. Paldies! Paldies, tagad Arne Līts. Es esmu šeit. Jā, sirsnīgs paldies. Par jūsu drosmi gribu teikt eh, abām laureātēm. Jūs to esat eh, šeit eh, mums parādījušas, un jūs pārstāvat sevi un daudz tūkstošu citu sieviešu un bērnu, kas ir šādā situācijā. Un tā ir laba Eiropas parlamenta tradīcija. Saharova balvas laureātus atbalstīt un uh, kolēģus, kas uh, to pasvītroja, grib tos atbalstīt. Šī parlamenta tradīcija jāturpina. jezīdus un uh, citu kopienu pārstāvjus. Vēršam uzmanību uz viņu situāciju un aicinam Eiropas valsts uh, sniegt atbalstu un uh, paldies Lohbīlers kundzei. Arī aicināt Turcijas valdību pievienoties starptautiskai krimināla tiesai, tā statūties, statūtiem mums Eiropas parlamentā ir jācīnās daudzas uh, Āfrikas valstis neatbalsta vairs starptautisko kriminālu tiesu un mūsu šeit laureātas varētu arī stiprināt starptautisko kriminālu tiesu. Viņas pašas ir upers. Un tādēļ arī aicinājums diskutēt ar citām valstīm, lai šo starptautisko tiesību instrumentu, lai to atbalstītu un arī, lai to turpinātu. Um, noliec galvu jūsu drosmes priekšā, lai jums spēks, jums tas ir nepieciešams. So Paldies, Arne! Kā jūs dzirdējāt, mēs vēlamies, lai jūs turpinātu savu darbu, lai jūs nezaudētu spēku, un mēs vēlamies arī, lai jūs zinātu, ka mēs vienmēr būsim jūsu pusē. Varbūt jums ir kaut kas sakāms noslēgumā. Nezinu, kura vēlēsies izteikties pirmā. Nadja? بس ممنون مش هر یکی شوی پیفتی و هر یکی که رای خود سروی تشتی دایی Es vēlētos pateikties visiem, kas izteicās. Paldies visiem, kas pauda savu viedokli. Whatever you all said, whether us or others, we do need Mēs patiešām priecājamies, jo viss jūsu teiktais mums ir ļoti svarīgi. Mums ir jādzer šādi vārdi. Taču šis atbalsts ir jāsniedz ātri. Mēs zaudējam laiku, un jo ilgāk mēs gaidīsim, jo lielāka netaisnība tiks nodarīta šiem cilvēkiem.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 Mums šī situācija ir ļoti sarežģīta, taču jūsu balsis un jūsu atbalsts palīdz mums um, palikt kājās, tā lai mēs varētu turpināt cīnīties pret uh, šo nežēlastību. ڕۆژێکی نافکرین بێنە دەولەتێکێشێت خارج هەموویە بەرەمبەری حتا پەرلەمانێکی بسەکنن و شتێکی بیژنە و تەلبات شتێکیژی بکەن بەسیرۆ ملبێ دەلێ نەژبەر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 Mēs priecājamies, ka šāda iespēja mums ir dota, jo mēs šeit varam runāt par problēmām, kas eh, mums vieniem pašiem nav atrisināmas. Tieši tāpēc mēs šeit lūdzam jūs atbalstu. Lamija, varbūt jums ir kas piebilstams. Like for... Es vēlētos jums visiem pateikties par to, ka runājat par šo tik svarīgo problēmu. خلق هوكاري درنگا بود سال خلق هوكاري وان در في عيش دبعيش I think your suggestions Domāju, ka jūsu ieteikumi ir jāīsteno, tāpēc, ka jau divus gadus tiek tērēts laiks, un šie cilvēki vairs ilgāk nevar izturēt and it's not easy for people to live in this way. It has been two years and a half. Jau divi ar pus gadus cilvēki dzīvo šādos apstākļos, un tas nav vienkārši. Mēs noteikti nepadosimies, mēs turpināsim šo kampaņu, šo darbu. And I hope that you um, accelerate Es ceru, ka jūs strādāsiet ātrāk un izveidosiet šo drošo zonu, jo jau tagad ir par vēlu. ISIS vēlējās, lai mēs pazustu un vairs nepastāvētu, taču es apsolu, ka mēs turpināsim dzīvot un mēs cīnīsimies. Paldies! Thank you. Uh, ma... Paldies, Valenciāno kundze grib vēl uh, teikt dažus uh, noslēguma vārdus, un tad Džamileva kungs. Paldies! Manuprāt, viss jau ir pateikts. Visi kolēģi iz, izteica jums atbalstu. Tas nozīmē, ka ļoti daudz Eiropas pilsoņu atbalsta jūs, jūs ciņā. Uh, Mēs pārstāvam simtiem tūkstošu Eiropas pilsoņu, kas ir jūsu pusē. Jūs varat būt drošas par to. Un es domāju, ka mēs, mūsu uzdevums ir panākt, lai jezīdu tauta tiktu atbrīvota. Paldies! Paldies par šo atbalstu. Tagad mēs Protams, uh, mums tagad bija pārunas ar balvas laureātiem, un, bet to nebūtu nav viegli izvēlēties, kam piešķirt balvu, un jums, Džamilev kungs, jūs esat, jūs bijāt arī finālists, esam ļoti priecīgi, ka jūs esat šodien mūsu vidū. Lūdzu, došu jums vārdu. Дорогие... Дорогие Надя, Мурад, дорогая Лания, Хай, Башарс Конзе, dārgie deputāti, dārgā priekšsēdētājs kundze, kā jau tika pieminēts, arī es biju kandidāts uz Sahara balvas, būtu par Sahara balvas laureātiem, bija arī uh, viens no trim, kas uh, palika izvēlēji, bet pasaulē, diemžēl, ir ļoti daudz netaisnības un daudz cilvēku cīnās pret šo netaisnību. Bet tas fakts, ka esmu bijis nominēts un biju viens no trim pēdējiem palikušajiem, ir ļoti liels morāls atbalsts man, manam Krimas tatāru tautai, kas kopā ārstāv, kas tagad uh, drosmīgi uh, bez vardarbības cīnās pret Krievijas okupantiem par savas valsts atbrīvošanu. Atklāti runājot, kad mm, lasīju sarakstu, kas ir nominēti, domāju, ka būtu ļoti godīgi un arī liels morāls atbalsts šo prēmiju piespie, uh, uh, pasniegt uh, Ibhamam Tohti, ko uh, Ķīnā kuru, ko Ķīnā notiesāja uz mūža ieslodzījumu par to, ka viņš kritizēja režīmu vai arī Nadiem Radai un Lāņē Hāģim Bašar, kas met izīcinājumu bandītiem, kas veic noziegumus islamu vārdā. Un līdz ar to milzīgu kaitējumu nodara islāmam un visai musulmaņu pasaulē. Esmu ļoti gandarīts par to, ka prēmija, eh, kas ir nosaukta mana drauga vārdā, kas bija humanists 20. gadsimta varonis mūs saista kopā cīņa pret um, režīmu cilvēks, kas milzīgu palīdzību sniedza manas tautas atgriešanās uh, centieniem viņa mūsu dzimtenē, un man uh, personīgi ir izslābis dzīvi, izglābis dzīvību. Uh, Saharova uh, balva tiek piešķirta šīm divām drosmīgajām uh, kundzēm. Es sveicu jūs, manas dārgās māsas, Naģija Marat un Lanja uh, Haja Bašar. Un atcerieties, ka tie bandīti teroristi, kas uh, veic noziegumus pret jezīdiem, viņi ir tādi paši. Uh, um, ienaidnieki ir musulmaņi pasaulē un ka visi normālie musulmaņi ir ar jums. Paldies par jūsu drosmi un paldies, ka jūs esat. Liels paldies par to, ka jūs esat šovakar mūsu vidū un atgādinājāt mums par to, ka mums ir jāturpina cīnīties par cilvēktiesību ievērošanu. Jūs cīnaties jau daudzus gadus. Tagad nav vairs daudz laika atlicis. Ja kāds vēlas lūgt vārdu, nelielas iespējas vēl ir teikt dažus vārdus. Lūdzu, vicepriekšādātājs kundze, es vēlējos tikai izteikt dažus paziņojumus. Parlamenta asociācijas komiteja Kri Eiropas Sanība Krievija tiksies trešdien pulksten pustrijos un otrdien būs tikšanās Eiropas Savienības un Turcijas eh, sadarbības delegācijai no pustrījiem līdz pusčetriem trešdien no četriem līdz. Tad no četriem būs uh, tikšanās ar, sad, ar Irākas delegāciju. Otrdien un trešdien, kad notiks tikšanās ar Krievijas un Turcijas delegācijām, tad uzstāsies gan Dindara kungs, gan Džamileva kungs. Varēs viņiem uzdot jautājumus. Un ja tas šoreiz šodien nav iespējams, tad tas būs iespējams šajās sanāksmēs. Es redzu, ka laiks gandrīz jau ir beidzies. Jūs varēsiet tikties ar mūsu tad, uh, balvas finālistiem. Uh, tuvākajās dienās. Viņiem visiem ir ļoti blīva programma. Lamijas gribēju jums sacīt, jūs runājāt par atbalstu cilvēku, cīņā par cilvēku tiesībām, un mūsu komiteja tieši strādā ar šiem jautājumiem. Mums ir jā, jāpārņem šis jautājums jaunā gada darba kārtībā. Runājot par bēgļu jautājumu Grieķijā, es pati un Erika Enrika Guerrero uh, uzturam kontaktus ar komisiju par šo jautājumu, lai uzlabotu bēgļu situāciju Eiropā. Jūs arī pieminējāt, Lamija, par to, ka pietrūkst izglītības iespēju bērniem, un arī šis jautājums būs mūsu darba kārtībā. Godātie kolēģi, tātad mūsu Viesus būs iespējams satikt vēl. Rītdien notiks palvas pasniegšana. Es ceru, ka jūs visi arī būsiet klāt. Vai gribu tikai vēl atgādināt, ka, ka mēs, mūsu darbs nebeidzas ar balvas piešķiršanu. Mēs turpinām sadarbību, kā tas bija arī ar Badāvī kungu, kurš joprojām atrodas Saudarābijas cietumā Mēs sadarbojamies un sazināmies ar viņa ģimeni un gribu teikt, apliecināt Džamilavu kungam un jums, uh, Lamija un Nadja, mēs atbalstīsim jūs, priecājamies, ka atradāt laiku viesoties pie mums. Un es ļoti ceru, ka gan jūsu tautām, gan Krīmas tatāriem būs iegūs brīvību. Paldies!